It certainly is if you're expecting me to say something. Okay, good morning. Labrīt, darbie kolēģi. Es domāju, ka mēs varam sākt. Gunārs ir ieradies. Labi. Pirmais darba kārtības punkts ir par to, kā uh, samazināt eh, izdevums eh, ātrajiem telekomunikāciju tīkliem un to paplašināšanai un referenta Redīta Hercoga. Lūdzu. Jā. Es domāju, ka bija tiešām uh, labi, ka mēs sagaidījām, kad ieradās uh, Gunārs un Čičester kungs, uh, divi N referenti, un ja mēs runājam par šo uh, regulu, par padomas un uh, parlamenta regulu par uh, izmaksu samazināšanu ātrgaitas. Uh, tīklu paplašināšanas samazināšanai. Mēs šeit runājam par eh, gandrīz visiem inovatīvās ekonomikas eh, sektoriem, un tāpēc eh, tas ir ļoti svarīgs jautājums parlamentam. Un tas jau ir vienotā tirgus mugurkauls, un tā tas arī būs. Un izaugsmas un darba vietu neizmantots potenciāls un izšķirīgs faktors uh, uzņēmumu konkurētspējai, gan mazāko, gan lielāko uzņēmumu konkurētspējai. Pirms es iedziļinos detaļās, es domāju, ka mums stratēģijā ir jāizvēlas uh, izvēle starp pieeju no augšas uz leju un no lejas uz augšu. Mums ir jāskatās, kas ir globālais izaicinājums un globālā sacensība. Āfrikā jau ir 4G Eh, tīkli, tas ir jāpatur prātā, un, manuprāt, skaidra atbilde, vienīgā atbilde ir vienotais tirgus. Likumdošanas eh, formāts, eh, kuru izvēlēsimies, ir, tam ir jābūt visīsākajam, lai uh, visātrākajā laikā nonāktu pie rezultāta. 2020. gada stratēģija norādīja, uh, cik svarīgi ir platjoslas uh, savienojumi līdz 20. gadam visiem eiropiešiem būtu jābūt pieejai šādiem um, ātrumiem, tātad vairāk kā 30 megabit sekundē, šādam būtu jābūt minimāliem ātrumam. Un, uh, un vairāk kā puse maisaimniecību jau um, saņem vairāk kā 100 megabit sekundē. Mums uh, ir. Uh, jādod cilvēkiem iespēja um, izmantot internetu, jo ja internets nav pieejams, tad cilvēki negrib šajās uh, teritorijās dzīvot, uh, īpaši domājot šeit par lauku teritorijām. Lai noturētu cilvēkus laukos, ir jādomā par internetu pieejamību. Mums ir reģionālās un citas politikas uh, šajā jomā, bet bez interneta pieejamības uh, viņi Uh, tur nepaliks. Mums ir jādomā par internetu pieejamību visā Eiropas Savienības teritorijā. Un viena no mūsu stratēģijām ir jābūt uh, rast pareizo līdzsvaru starp uh, blīvi apdzīvotajām teritorijām un reti apdzīvotajām teritorijām. Komisijas priekšlikumā galvenokārt ir runa par uh, izmaksām, par eh, sinerģiju izmantošanu eh, elektroniskās komunikācijas tirgu un citu eh, instrumentu starpā. Un arī jāveido pasīvā infrastruktūra. Priekšlikumā galvenokārt ir runa par pieeja infrastruktūrai, caurskatāmībai, dažādu procedūru koordinācijā. Mums šis likumdošanas akts jāskata arī SEF izgāšanās kontekstā, bet arī eh, domājot par to, ko varam mācīties no atgūšanās plāna, jo 2008. gadā mēs diezgan daudz līdzekļu atvēlējām atjaunotnes plāna ietvaros un guvām mācību, ka pat, ja nauda bija pieejama, tad eh, tomēr tā kā bija ļoti lēna atļauju izsniegšanas procedūra un trūka koordinācijas, eh, naudas izlietošana nebija tik vienkārši, kā mēs to domājam 2008. gadā, un tāpēc es domāju, ir skaidri redzams, ka šī likumdošana ir nepieciešama. Kādas problēmas tad ir jāatrisina? neefektivitātes vai eh, šaurās vietas, runājot par pasīvās infrastruktūras izmantošanu, neefektivitāte attiecībā uz atļauju izsliekšanu, ir jābūt ātrākām procedūrām, šaurās vietas, runājot par klientu pievienošanu un pasīvās infrastruktūras lietošanas kontekstā būtu jāsniedz informācija par tās pieejamību un infrastruktūras specifikācijām. Uh, Subsidaritāts jautājums. Viens no izaicinājumiem, ko es šeit jau redzu, ir tas, ka izskatās, ka nozaras eh, informētība eh, par eh, šiem jautājumiem un par to, ka jāmeklē sinerģijas vēl nav īpaši augsta. Tikai nedaudzi enerģētikas uzņēmumi un citi tīkla uzņēmumi saprot, eh, ka šis jautājums ir aktuāls, ne visi to vēl ir sapratuši, un tāpēc, manuprāt, mums eh, ir kopā pēc iespējas strādā, ātrāk jāstrādā arī sadarbojoties kopā ar komisiju, lai uh, apzinātu šos jautājumus uh, potenciālo partneru vidū un uh, lai viņi saprast, ka jāstrādā kopā. Šeit parlamentā mums ir divi galvenie iemesli kāpēc pātrināt mūsu procesi. Pirmkārt, tas, ka šis parlaments jau vairāk kārt ir uzsvēris to, ka ir jādarbojas vienotiem tirgum šajā jomā. Un otrkārt, tas, ka mēs vēlamies, lai visiem eiropiešiem tiktu dota iespēja izmantot internetu, un to mēs uh, skatām arī kā konkurētspējas jautājumu. Tas ir tātad pirmais iemesls. Un otrs iemesls kas ir drīzāk institucionāls, proti tas, ka mums ir pavisam maz laika atlicis līdz Eiropas vēlēšanām, un ja mēs vēlamies veiksmīgi darboties un pieņemt mūsu ziņojumu pirms vēlēšanām, tad uh, mums uh, ir jādomā par janvāru vai februāru plenāru sēdi, kurā varētu par to balsot, un līdz ar to jārīkojas ļoti ātri un vienoti, un jādarbojas konstruktīvi, lai uh, to sasniegtu. Bet gribētu uzsvērt arī to, ka pēc DFS sarunām, kas vakar beidzās, izskatās, ka ļoti daudzi komisāri nāks klajā ar likumdošanas priekšlikumiem, līdz ar to mēs uh, saskarsimies ar situāciju, ka gandrīz visi gribēs paņē, pabeigt uh, savus darbus pirmajā lasījumā, janvārī, februārī, un tāpēc eh, es domāju, mums ir šī priekšrocība, ka šīs likumdošanas akts jau ir sākts skatīt, un tāpēc varētu to arī pabeigt. Tātad, kolēģi, es aicinu mūs strādāt pēc iespējas eh, ātrāk un pabeigt to visu pēc iespējas drīzāk. Protams, izaicinājums būs arī, kā mēs varam iesaistīt padomu, mobilizēt to, jo arī padomi saskarsies ar spiedienu no komisāriem, uh, par ļoti dažādiem jautājumiem, kas jau tiek gatavoti un kas būs jāpieņem. Um, Lietuvas prezidentūra nevēlējās šo um, uh, jautājumu uh, iekļaut savu prioritāšu sarakstā. Šodien dosimies ar sociāldemokrātu biroju uz Lietuvu un, un tāpēc varēšu par to runāt. Kā es gatavojos to darīt? Vispirms gribētu iesniegt 3. Eh, septembrī ziņojumu projektu. Es zinu, ka tas ir ļoti drīz, jo šeit ir atlikuši tikai dažas nedēļas, bet mēs un mani kolēģi arī strādāsim lielu daļu vasaras šeit, eh, un līdz jūlija beigām vēl būsim savos birojos, un eh, dokumentu sagatavosim angļu valodā, lai būtu vieglāk kolēģiem to lasīt Visos darba posmos es uh, dalīšos ar jums jau tajās daļās, ko esmu pabeigusi, lai kolēģi var komentēt un iesaistīties. Tātad līdz 3. septembrim es varēšu nodot ziņojumu tūkošanai, un tad mums būs iespēja līdz septembra beigām itrē jau otro reizi apspriest šo jautājumu. Un tad uh, līdz 3. oktobrim varētu būt grozījuma iesniegšanas termiņš, un tas nav mūsu darba kārtībā, bet 2. oktobrī es plānoju sociāldemokrātu uzklausīšanu, jo šajā komitejā droši vien nebūs pieejams laiks uzklausīšanai, tāpēc ka trūkst laika. Mm, laika, kas ir atvēlēts uzklausīšanām. Tātad 3. oktobrs varētu būt grozījuma iesniegšanas termiņš, un tad 28. novembrī vai oktobrī, es nezinu, varbūt sekretariāts var man palīdzēt, mēs varētu balsot itrē, lai būtu pietiekami daudz laika sagatavot kompromisu grozījumus kopā ar ēnu referentiem. Un tad būs iespēja janvārī, februārī, uh, šo jautājumu skatīt plenāru sēdē. Es jau rūpīgi izpētīju Nacionālo parlamentu viedokli, Zviedrijas, Lielbritānijas, Slovenijas un Nīderlandes parlamenti ir eh, sagatavojuši viedokli uh, eh, subsidiotāts ietveros, un es labprāt strādāt ļoti atvērti, un es gribu pateikt, ka šis uh, uh, likumdošanas akts nav uh, tāda kā uh, aiza, kuru jāpārlec vienā lēcienā, tas drīzāk ir kalns, kurā ir jākāpj, bet pakāpeniski. Tātad, uh, ja mēs nevarēsim sasniegt visu, kas ir noteikts direktīvā, tad tomēr labāk ir sasniegt kaut ko, uh, nevis vispār neko nedarīt. Es labprāt uzklausīšu kolēģu viedokli, un es domāju, ka līdzīgi kā uh, agrāk vienmēr uh, labprātāk sadarbošos nekā strīdēšos. Un uh, esmu pārliecināta, ka ļoti uh, izglītotie, spē, spējīgie kolēģi šajā jomā, Čičester kungs un Hokmarka kungs man palīdzēs un varēsim sagatavot šo um, ziņojumu, lai atmodinātu nozares iemigušos partnerus, eh, lai viņi saprastu, ka eh, šeit eh, ir pievienotā vērtība gūstam viņu darbībai. Lielas paldies! Lielas paldies! Hercogas kundze! Apstiprināšu šos datumus, ko minēja Hercogas kundze. Ziņojumu projektu mēs izskatīsim 18. septembrī, grozījuma iesniegšanas termiņš būs 3. oktobris un balsojums ITRE 4. un 5. novembrī. Hokmārka kungs, vai jūs vēlaties uh, strādāt uh, arī vasaras laikā pie šo, šī jautājuma? Paldies, es cerīgi raugos sadarbību ar referentu um, vasaras periodā un uh, redzēsim, ko mēs varam kādu pievienoto vērtību sniegt septembrī. Manuprāt, viņas sacītais ir pragmatisks, saprātīgs. Uh, Bet daži vārdi par šī dosie raksturu. Tas ir samērā tehnisks. Tās ir britu vārdiem runājot nitī gritī, un tas attiecas uz lietām, kā, kas ir sakārtojums māģās, uz ielām un tā tālāk. Bet ir skaidrs arī, ka referenti un mēs visi pārējie, mums ir jānoskaidro, ko tad mēs gribam panākt. Un ir pats par sevi saprotams, ka mēs varam samazināt izmaksas ātrgaitas elektroniskajiem sakariem. Tas mums jāskata paralēli ar citu ziņojumu ar, par, ar Connecting Europe, piešķirot līdzekļus valsts atbalstam, kur tas ir nepieciešams. Un kā jau sacīja referente, ilga, eh, ilgtermiņa budžets šajā jomā ir krietni vien grozīts. Bet tā būtu iespēja atgūt zinām daļu resursu, lai to, to mēs varētu panākt, samazinot izmaksas, bet ir jāpatur prātā ka tad, kad mēs saka, sākam skatīt šāda veida, tas Eiropa izskatās atšķirīgi ne tikai no vidas viedokļa, bet lauku, pilsētu vide ir valstis ar um, mazāku iedzīvotāju blīvumu nekā citas, ar lielākiem attālumiem. Un tāpēc ir svarīgi palikt neitrāliem, izvēloties atsevišķas tehnoloģijas. Tāpat ir jāpaturprātā, ko mēs vēlamies panākt nākotnē pēc tam, kad mēs esam izveidojušies platjoslas pieslēgums un iespējas. Un tāpat ir citi dosie, kas attiec uz šo lietu, un ir svarīgi izveidot Eiropai iespējas atrasties vadošajā lomā attiecībā uz kapacitē, kapacitātiem uz ātrumu un e, komisijas tekstā vēl aizvien ir runa par 100, par 30 megabaitiem. Es gribētu teikt, ka šie mērķi ir eh, novecojuši vecmodīgi, un mums ir jāpieturas pie citiem datiem, kas mums ir, piemēram, norādīti Connecting Europe, kur ir tādi skaitļi kā 1 gigabaits pusiedzīvotāju un citi apjomi līdz 2020. gadam. Un tad, kad mēs runājam par 4G, bezvadu eh, vai mobīlo datu pārraidi. Tas eh, tā jau tuvojas 100 megabaitiem. Un tā jau ir realitāte šodien. Un 30 megabaiti. Ja mēs tagad sāksim ilgtermiņa procedūru, pieņemsim regulu ar mērķi izveidot 30 megabaitus lauku apvidos, tad skaidrs ir viens, kā e, 20. gadā e, lauku apvidi būs atpalikoši. Mums ir jānodrošina vislielākie ātrumi, vislabākās kapacitātes, un domāju, ka šie mērķi ir ārkārtīgi svarīgi. Dažkārt Tie var nozīmēt tehnoloģiju nomaiņu te, vai e, jaun, citas tehnoloģijas izvēli, un dažkārt mums ir jāskata šīs investīcijas no tehnoloģiskā viedokļa. Un ja mums būs nepareizi mērķi, mēs varam nepareizi investēt. Šis risks ir acīm redzams. Jo šī runa vēl aizvien par 30 E, megabaitiem, atkārtoju vēlreiz, ir vecmodīgi novecojis. Japānā ir izmēģināti tas optiskās šķiedras, kas nodrošina 14 e, triljonu baitu sekundē. Un tas mums e, paskaidro jau, par kādiem apjomiem mēs runājam. Un tuvāko gadu laikā pieaugs prasība pēc ātrumiem, pēc kapacitātēm. Un ja mums tādu nebūs, tad mēs eh, nespēsim konkurēt Eiropā. Tāpēc gribu lūgt referentei strādājot pie šī dosie vasarā, noskaidrot, kādiem mērķiem mums ir jābūt jo, manuprāt, tas ir viens no vissvarīgākajiem signāliem. Otrkārt, ir jānoskaidro, kas ir būtisks regulējums Eiropas līmenī un kas ir jāatstāja nacionālajos līmeņos un pašvaldībām. Es nedomāju, ka vislabākais risinājums būtu regulēt to, kā tiek būvētas mājas un, un uh, veidot ceļu tīklus Eiropas līmenī, bet mēs varam diskutēt to, kā nodrošināt to, lai tiktu izmantotas visas iespējas, lai tiktu atvērts iespējas operatoriem, citiem investoriem, rīkoties maksimāli saprātīgi. Tas būtu mans vēstījums referentei noskaidrot. kur mēs vēlamies tikt, ko mēs varam izdarīt, lai palīdzētu paši sev, un kas ir vislabākais pragmatiskais veids, nodrošinot tajā pašā laikā subsidiartātes ievērošanu, un subsidiartāte nav tikai formāls jautājums, bet jā, jāapzinās, ka atsevišķas lietas var labāk tikt izdarītas vietējā un nevis Eiropas līmenī. Es nedomāju, ka Eiropas līmenis uh, ir vislabākā vieta, kur regulēt, kā ieviest eh, fiksēto platjoslas eh, internetu eh, kaut kur Somijas ziemeļu salās vai, vai galējos Zviedrijas ziemeļos vai citur tālās vietās. Tāpēc mums ir jānodrošina arī tas, ka mēs ar subsidiārtāts palīdzību vislabāko iespējuros pieņems pareizākos lēmumus. Paldies! Paldies, Hokmārkungs! Čīčesterkungs! Paldies, priekšsēdētāji, paldies. Es gribu pateikties kolēģei Edītei Hercogai par ievadu vārdiem un par lietas um, procedūru puses izskatīšanu. Runājot par augstām tehnoloģijām, un apzinoties to, ko domā mani bērni par manām spējām šajā jomā, jūs varēsiet saprast labāk manu viedokli, bet tomēr mēs esam nogājuši tālu ceļu no tās dienas, kad mūsu prāti infrastruktūras bija dzelzceļi un ceļi, un e, platjoslas pieslēgums ir kļuvis par neatņemumu mūsu ikdienas dzīves sastāvdaļu. Mums ir jādara viss iespējamais, lai varētu atgūt eh, Eiropas kādreizējo vadošo lomu elektroniskajā saziņā. Un es gribētu izteikties piesardzīgs par iespēju risinājumam, kad viens izmērs dar visiem. Piemēram, manā reģionā dienvid rietumos, kur valsts publiskā partnerība veido aizvien labāks platjoslas kapacitātes, kur vārdi runā labāk par darbiem, un domāju, ka ir tāpēc jārespektē subsidiaritāte un tas, ko dara dalībvalstis. Un tiem, kas nedara tik daudz, cik vajadzētu, vajadzētu viņus pamudināt drīzāk un nevis noteikt stingrus likumus. Es negribu atbalstīt obligātos mērķus, jo tie vai nu pārāk dārgi izmaksā, vai arī nav sasniedzami. Es apsveicu E, jēdzienu par tīklu izmaksu samazināšanu, un es arī atbalstu Gunār Hokmārku sacīto par Connecting Europe, kur mēs mēģinam tik galā ar 10% no tā budžeta, kas bija sākotnēji paredzēts. Tas būs ļoti interesanti, kā mēs to darīsim. Bet pilnīgi noteikti ar lielu prieku Es atbalstīšu kolēģi vasaras periodā strādājot pie šī teksta un ceru, ka e, kolēģi izdosies tikt ar to galā veiksmīgi un ka mēs pie tā atgriežoties septembrī. Un varēsim runāt jau tādu par tehniskākām detaļām, nekā es varu izteikties šobrīd. Paldies priekšsēdētājiem! Thank you. Paldies, Čičester kungs. Kēlī kungs gribēja izteikties. Paldies. Pirmkārt, ļoti labi, ka mums ir trīs kvalificēti un dedzīgi kolēģi, kā Čičester kungs, Hercogs kungs, Hokmēr kungs, Kūrīm varēja dalīties ar savām vērtīgajām un praktiskajām zināšanām šajā jomā. Dažkārt mēs varam pārāk aizrauties ar um, ideāliem, ideālistiskiem mērķiem un jēdzieniem. Un nonākt pie nereāliem, nesasniedzamiem ideāliem, kas mūs noved frustrācijā. Un tas fakts, ka mēs esam samazinājuši projektu, ka mēs nevaram paveikt visu, ko esam iecerējuši, un domāju, ka tāpēc obligāti mērķi, kas nebūtu sasniedzami, ir bezjēdzīgi. Mums ir jādod iespēja reģioniem, ko tie vēlas sasniegt, un tālāk jāsniedz atbalsts kopumā. Nav šaubu, ka Eiropa ir jāatgūst savu konkurētspēju, kas ir pazaudēta daļēji tāpēc, ka mēs esam pārāk daudz mēģinājuši kontrolēt centralizēt šeit no Briseles. Un mūs vaino dažkārt pamatoti, dažkārt ne par to, un mums ir iespēja šajā konkrētajā jomā noķert pārējo pasauli, mums ir nepieciešama kritiskā masa, un tālāk mums ir nepieciešams attiecīgas politikas, investīcijas, un tādā veidā mēs varam investorus piesaistīt. Domāju, kā. Jāpatur prātā, kā savienojamība ir ārkārtīgi nozīmīgi nākotnē, un ja mēs varam to veikt praktiskā pamudinošā veidā, tad mēs varam sasniegt visus 20-20 mērķus un vēl tālāk. Un tāpēc mums ir jāturpina strādāt pie šī jautājuma, un novēlu jauku darbu vasarā un eh, labus risinājumus septembrī. Paldies! Komisija, lūdzu. Mr. Krusman. Krusman kungs, lūdzu jums vārds. Good morning uh, to everybody. Thank Labrīt. Paldies, ka komisija dot iespēja komentēt par to, kas līdz šim ir pieejams. Pirmkārt, es tiešām augstu novērtēju komitejas un referentes vēlmi šo jautājumu skatīt pēc iespējas ātrākā procesā. Mēs visi apzināmies, ka mums ir jāatgūst konkurētspēja un komitejas eh, deputāti arī vēl sasniegt Eiropas digitālās darbkārtības mērķus eh, līdz 2020. gadam, un ja šobrīd nedarīsim to, kas būs jādara, tad droši vien šos mērķus nevarēsim sasniegt pat ja e, kāds domā, ka tie ir e, tiešām ļoti pieticīgi mērķi, tur tomēr ir jāpieliek pūliņi, lai tos sasniegtu. Gribētu komentēt e, divus jautājumus, kas līdz šim tika pieminēti. Pirmkārt, tehnoloģiskā neutralitāte. Esiet droši, mūsu priekšlikumā pirmībā ir ņemts vērā šis princips, tas ir iesakņots mūsu ietvarā. Uh, Un mēs vēlamies uh, šo pieeju pēc iespējas vairāk īstenot. Protams, mēs vēlamies uh, ātrgaitas uh, platjoslu, lai tā gūtu labumu no šiem piedāvātiem priekšlikumiem, bet mēs nenosakām jau pirms tam, kādas tehnoloģijas būtu jāsasniedz. Vienkārši gribēju skaidri pateikt, ka tas ir ņemts vērā. Un te tiks respektēta arī mobilo tīklu iespēja. Ja Eh, kur arī ir iespējams eh, liels ātrums, un viņiem arī ir jādod pieeja eh, vajadzīgajiem resursiem. Un tas pats attiec uz birokrātijas samazināšanu. Mēs zinām, ka um, tieši atļauju sniegšanas process ir tas, kas kavē mobilo tīkļu iekļūšanu tirgū. Un otrs punkts, ko gribētu minēt, ir jautājums par instrumenta izvēli gan arī subsidiritāts jautājums. Tie ir tādi jautājumi, kas, manuprāt, ir jāskaidro, bet no mūsu puses var teikt, ka komisija tiešām a, apzinājās abus šos jautājumus, un a, mēs arī a, minējām to gan skaidrojumā, paskaidrojumā, gan arī ietekmes novērtējumā tas tika skatīts. A, Kas attiecas uz subsidaritātes principu kā tādu, gribēju tikai uzsvērt, ka mēs šeit nerunājam par pieeju, ka viens risinājums būs derīgs visiem. Mēs runājam par ļoti mērtiecīgu uh, um, pasākumu kopumu, kas dos dažādas iespējas. Tātad tie pasākumi, kas uh, ir priekšlikumā, ko izstrādājusi komisija, ir tādi, kas dos iespēju atvieglos iesaistītajām pusēm darboties ne tikai telekomunikāciju operatoriem, bet arī citu tīklu operatoriem. Bet tātad tas ir tāds uh, atvieglojošs uh, iespēju uh, ietvars. Uh, visām iesaistītajām pusēm. Un tas nosaka arī regulas izvēli, kā instrumentu izvēli direktīvas vietā, un tas ir galvenokārt tāpēc, ka mēs mēģinājām izvairīties no pilnīgas eh, vienas jomas harmonizācijas. Un, kā jau teicu, mēs uh, fokusēsimies uz ļoti konkrētiem uh, pienākumiem un tiesībām, bet tas būtu jāpieņem pēc iespējas drīzāk. Un es vienkārši um, neredzu, ka, ja mēs izvēlētos direktīvu, tad uh, Uh, dalībvalstīm būs vajadzīgi uh, pusotras līdz divi gadi, lai to transponētu, un tas uh, novest pie fragmentācijas. Tāpēc, lai panāktu efektīvu risinājumu, esam izvēlējušies ļoti apzināti, apdomājot šo izvēli, esam izvēlējušies regulu kā instrumentu. Paskaidrojumā mēs arī uzsverām to, ka tas, mūsuprāt, ir pilnīgi saskaņā ar Eiropas parlamenta rezolūciju, kas tika pieņemta pirms mazākā gada par vienotā tirgus aktu, kur arī e, tika sniegts atbalsts regulai, arī lai radītu vienādu spēles noteikumus uzņēmumiem un pilsoņiem. Tātad mēs pilnībā tiešām esam arī iz, e, ievērojuši Eiropas parlamenta uh, Eh, pausto nostāju, protams, eh, paturot prātā, ka šī iniciatīva ir daļa no vienotā tirgus akta divi. Tas ir viens no galvenajiem pasākumiem šajā priekšlikumā. Comes... Runājot par subsidiartāti un uz pareizo līdzsvaru, uh, lai panāktu vislabāko pievienoto vērtību Eiropas līmenī un uh, padomāt par to, ko atstāt varbūt nacionālajiem, varbūt vietējiem līmenim. Gribētu uzsvērt, ka priekšlikumā jau ir mēģināts uh, panākt šādu līdzsvaru. Kā jau es teicu, mēs uh, dažas tiesības un pienākumus harmonizējam, proti, kas varētu radīt uh, Uh, potenciālu ietaupot 60 miljonus. Un uh, tomēr ir jāveic arī pasākumi papildus šim procesam. Un uh, tas, kā tas tiek darīts, to mēs atstājam dalību valstu ziņā. Viņiem tiešām būs šeit brīvas rokas. Mēs nenoteiksim iepriekš nekādus modeļus, kas jādara un varēs izmantot dažādas labākās prakses piemērus, PPP vai uh, citus uh, modeļus, piemēram, atvērtās pieejas modeļus. Tas viss netiks uh, noteikts regulā, to varēs brīvi izvēlēties. Vienkārši vēlamies uh, veicināt, atbalstīt šādus modeļus uh, un dot iespēju tos īstenot. Un regulas priekšlikumā ļoti apzināti ir atstāta uh, iespēja dalībvalstīm iet tālāk nekā mūsu priekšlikumā noteiktais. Tātad vienkārši gribēju teikt no mūsu puses, ka mēs apzināmies, ka uh, tas ir milzīgs izaicinājums rast līdz pareizo līdzsvaru, un es ceru, ka mēs kopā to varēsim izdarīt, e, sadarbojoties ar e, parlamentu, šo komiteju un Eiropa padomu, Eiropas Savienības padomu. Paldies! Un tagad Hērcogs kundze. Jā, paldies! Gribētu pateikties komisijai un vispirms eh, maniem deputātu kolēģiem par viņu viedokli, atvērtību, strādājot konstruktīvā veidā. Gribētu uzsvērt divas lietas, kuras gribētu papētīt dziļāk. Pirmkārt, iespēja, ko varētu radīt eh, enerģijas eh, un telekomunikāciju tirgu, uh, Uh, konverģence, tātad elektrības tirgi jau ir katrā mājasēmniecībā, katrā mājoklī, un es domāju, ka enerģijas tīkli un viedie tīkli var būt uh, labs uh, potenciāls, veidojot sinerģijas ar telekomunikāciju tīkliem. Tātad konverģence ir viens no galvenajiem uh, jautājumiem, ko gribētu skatīt. Un tas pats attiecas uz uh, pievienotās vērtības ķēdi. Mēs šeit runājam arī par piegādes eh, rūpniecību, ne tikai par pašu telekomunikāciju nozuru. Un es gribētu uzsvērt, ka es eh, negribētu uh, iet kā Ļeņins divus soļus uz priekšu, vienu uh, atpakaļ. Un es domāju, ka ja komisija ir uh, spērusi divus soļus, tad mums vajadzētu paspērt vismaz pusotru soli jā, so, pussolīt atpakaļ varbūt var, bet uh, cerams sasniegsim šo mērķi, ka uzsver Hokmārkungs. Bet, uh, jā, protams, mērķis ir panākt internetu pieejamību visiem Eiropā, iekļaujot lauku. Thank you, Miss Herzog. Paldies, Herzogs. Un tagad es tikai nosaukšu termiņus. 18. septembris skatām eh, projektu, eh, grozījumi 3. oktobris 12. balsojums itre 4. 5. novembrī, balsojums plenārsēdē janvārī vai februārī nākošajā gadā. Un tagad ir neliels pārtraukums līdz pulksten desmitiem, kad mēs pāriesim pie balsošanas. Morning, ladies and gentlemen, we will start the... Labrīt, dāmas un kungi, mēs eh, sāksim balsot, tāpēc ieņemiet lūdzu vietas. Der Herr Reul möchte es, dass wir pünktlich sein, sind. Kungs, gribam, lai mēs būtu sāktu laikā, tāpēc mēs sāksim tiešām tagad. Everyone, we have a huge amounts of votes. Mums ir ārkārtīgi liels um, balsojuma apjoms šorīt. Ieņemiet lūdzu vietas, lai mēs varam ķerties pie balsošanas. And we also have some rather complex. Un atsevišķi no šiem balsojumiem ir visai sarežģīti, kas varētu pieprasīt vairāk kārtīgas pārbaudas, eh, prasīt daudz laika. Tāpēc ķersimies pie darba. Kā parasti sākumā es lūkšu pārbaudas balsojumu, pārbaudam kartes, sākam balsot. Mm. Beidzam balsot. Ebaks. Viss darbojas. Varam sākt. Pirmais balsojums. Ms. Castillo, everything's okay? Castillo Kundze, viss ir kārtībā. Sāksim ar pirmo balsojumu. Tas ir Alejo Vidāla kvadrāts ziņojums. Un jūs gribējāt, kvadrāts eh, kungs, izteikties. Nē, viss ir kārtībā. Tas attiecās uz jūsu karti. Labi, sākam mūsu pirmo balsojumu. Pirmais Eh, grozi, eh, grozījums numur 145 par pret saturas noraidīts. 12. kompromiss par pret atturas pieņemts. 145. grozījums par pret atturas eh, noraidīts. Grozījums numur 155 par pret atturas noraidīts. 156 in favor. 156 par pret atturas noraidīts. 146 par pret atturas noraidīts. 146 gribat pārbaudīt?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 apturas pieņemts. 1, 5, 8 par pret atturas noraidīts. 1, 6, 4 par pret atturas noraidīts. Divi identiski grozījumi 166, 167 par pret atturas noraidīts. 168268 blokā par pret atturas pieņemts. 170 un 269 blokā par pret atturas noraidīts. Tālāk vēl viens bloks - 169 un 271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 atturas noraidīts. 173 par pret atturas jāpārbauda. Sākam balsot. Beidzam balsot. Es eh, neredzēju balsotāju rokas. 49 par pieņemts. 13. kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. Vēlties pārbaudīt. Pārbaudām. 13. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot.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 atturas pieņemts. 15. kompromiss. Jūs gribējāt pārbaudīt 192. labi sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 15. kompromiss par pret atturas pieņemts. 210. par pret atturas noraidīts. viens deviņi pieci, viens deviņi septiņi grozījumi, visi kopā par, pret, atturas, noraidīts. viens deviņi astoņi par, pret atturas noraidīts. 199 par pret atturas noraidīts. 201 par pret atturas. Šķiet, ka noraidīts. Pārbaudām. Beidzam balsot. Noraidīts. 202. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 229. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 231. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 230-251 blokā par pret atturas pieņemts. Divsimt trīsdesmit divi par, pret, pret, atturas, noraidīts.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 atturas noraidīts. 16. kompromiss par pret atturas pieņemts. 2, 6, 6, 2, 6, 7 kopā par pret atturas noraidīts. 2, 7, 3 par pret atturas noraidīts. 274 par pret. Atturas. Pārbaudīsim. 274. Sākam balsot. Viens tautīnieks pa daudz. Viss kārtībā tagad? Pār 22 pret 32 noraidīts. 275 par pret atturas noraidīts. 276 par pret atturas noraidīts. 2 e, 9286 kopā par pret atturas pieņemts. 18. kompromiss par pret atturas pieņemts. 19. kompromiss līdz ar grozījumiem 34, 298, 299 par pret atturas pieņemts. Kompromiss numur 20 un grozījumi 35 līdz 315 par pret atturas pieņemts. 21. kompromiss un grozījumi no 36 līdz 326 par pret atturas pieņemts. 22. par pret atturas pieņemts. Pāriem pie apsvērumiem. Kompromiss numur viens pārpret atturas pieņemts. 41. grozījums. Par pret atturas noraidīts. 42 par pret atturas noraidīts. 44 par pret atturas noraidīts. Pieņemts. 43 par, pret, atturas, noraidīts. 46 par, pret, atturas, noraidīts. 49 par, pret, atturas, pieņemts. Trešais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 16. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 71. par, pret, atturas, noraidīts. 76 par, pret, atturas, noraidīts Noraidīts. 74 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 78 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 77 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 75 77 bija pieņemts, vēlties pārbaudīts. 75. Par? Pret? Atturas? Noraidīts. 79 par? Pret? Atturas? Noraidīts. 81. pret atturas noraidīts. 80 par pret atturas noraidīts. 82 par pret atturas noraidīts. 5. kompromiss par pret atturas pieņemts. 93. ar mutisku grozījumu par pret atturas pieņemts. Sastais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 104. grozījums par, pret, atturas pieņemts. Septītais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 113. grozījums par pret atturas pieņemts. 114. grozījums par pret atturas pieņemts. 8. kompromiss par pret atturas pieņemts. 9. kompromiss par pret atturas pieņemts. 122. grozījums par pret. Neredzu rokas, ja neceļat rokas, es tās neredzu. Pārbaudām 122. sākam balsot. Divu tautīnieku par daudz. Nu no jau trīs tautīnieku par daudz. Kurš vairāk? Viss kārtībā. Tagad beidzam balsot par 23.20. E, tas bija par 122, tagad 123 par, pret, atturas, 1, 2, 3 grozījums. Noraidīts blokā tagad no nu, 8. līdz 126. par pretsaturas pieņemts, 10. grozījums par pretsaturas pieņemts, 129 par prets atturas noraidīts, 11. grozījums par prets atturas pieņemts. 142 par pret atturas noraidīts, 143 par pret atturas nora, pieņemts, 144 par pret atturas pieņemts un galīgais balsojums, tas notiks elektroniski, sākam balsot. viens tautienīgs pa daudz. Beidzam balsot. 47 pār, 8 pret. Apsveicam Vidālu kvadrasu. Nākošais ir Berlingera ziņojums un Mēs sākam ar otro grozījumu. Otrais un 59. kopā par, pret, atturas, pieņemts. Trešais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 61. par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. Piektais grozījums par, pret, sadonās par, pret, atturas, pieņemts. Sastais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Septītais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 66. par, pret, atturas, pieņemts Noraidīts. 67. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 69. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 8. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 70. grozījums par, pret,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 pret, atturas, noraidīts. 76. par, pret, atturas, noraidīts. 80. par, pret, atturas, noraidīts. Un kopā kā papildinājums 79. un 78. par, pret, atturas, noraidīts Nav skaidrs atturas. Manuprāt, jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot par 79 un 78 grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts ar 30 balsīm par un 25 pret.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 88. par pret atturas noraidīts. 89. par pret atturas noraidīts. Jūs vēlaties pārbaudīt? Labi. 89. pārbaudām elektroniski. closed. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar 30 balsīm par. 91. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 92. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 93. D par pret, atturas, noraidīts. 94. par, pret, atturas, noraidīts. 95. par, pret, atturas, noraidīts. 96. par, pret, atturas, noraidīts. 97. Nē, pieņemts. Tā bija mana vaina, atvainojos. 97. par, pret, atturas, noraidīts. 98. par, pret, atturas, pieņemts. 9. D par, pret, atturas, pieņemts. 99. par, pret, atturas, noraidīts. Simtais. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 101. Par. Pret. Kurš ar par? Un tagad, jā, tad pieņemts. 102. Par. Pret. Atturas. Noraidīts.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 atturas pieņemts. 14. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 15. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 16. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 120. grozījums par, pret, atturas pārbaudīsim. Okay, the vote is closed. 27 in favor. 27 pār, 24 pret. Pieņemts. 13. grozījums. Par, pret, atturas, pieņemts. 17. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 15. grozījums par, pret,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 pret, atturas, noraidīts. 127. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 128. par, pret, atturas, pieņemts. 129. par, pret, atturas, noraidīts. 131. par, pret, atturas, noraidīts. 132. par, pret, atturas, noraidīts. Un tagad kopā par 17. un 133. grozījumu par, pret, atturas, noraidīts. 19. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 137. par, pret, atturas, noraidīts. 138. par, pret, atturas, noraidīts. 20. kompromiss. Par, pret, atturas, pieņemts. 142. par, pret, atturas, pieņemts. 143. par, pret, atturas, pieņemts.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 atturas noraidīts. 20. D par pret atturas pieņemts. 146. par. Mēs varētu balsot blokā no 146. līdz 150. par pret atturas noraidīts. un tad atkal balsosim kopā no 151. līdz 154. Vai tas ir pieņemami? Nē. Labi. Tad individuāli. Tad sāksim ar 151. par, pret, atturas, norādīts. Nē. Pieņemts, bet pārbaudīsim. The vote is open. Sākam balsot. Pieņemts. 33 par. 152 par. Pret. Atturas. Norēdīts. 153 par. Pret. Atturas. Norēdīts. 154 par. Pret. Atturas. Norēdīts. Tad atkal blokā 21., 22., 155. un 23. Kurš pār, pret, atturas, pieņemts. 21. kompromiss. Par, pret, atturas, pieņemts. 157. par, pret, atturas, pieņemts. 158. D. Kurš par, pret, Atturas. Man liekas, ka jāpārbauda. 158. 158. D. Sākam balsot. Closed. The vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Tad 159. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 160. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 22. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 163. 163. par, pret, atturas, pieņemts. 164. par, pret,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 atturas noraidīts. 34. par, pret, atturas pieņemts. Pirmais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 35. D par, pret, atturas pieņemts. 37. par, pret, atturas pieņemts. 4. kompromiss par, pret atturas pieņemts. 42. grozījums par pret atturas pieņemts. 43. par pret atturas pieņemts. 5. kompromiss par pret atturas pieņemts. 46. grozījums par pret atturas pieņemts. Nevarēju īsti saprast. Eh, pārbaudīsim 46. Ļoti sarežģīti, ja jūs neceļat rokas. The vote is closed. Beidzam balsot. Skaidrs, ka pieņemts. 48. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Sastais kompromiss. Jūs gribējāt pārbaudīt 48. Labi, sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. It is rejected. Un tas ir noraidīts. Ar 27 balsīm pret 24. Tad tagad sastais kompromiss. Par, pret, atturas, pieņemts. 55. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 56. Nu, neviens neceļ roku, neko nevar saprast. Bet varam pārbaudīt. 55. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Nu, skaidri pieņemts. 56. par, pret, atturas pieņemts. 57. par pret atturas pieņemts. 58. par pret atturas pieņemts. Un tagad galīgais balsojums elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. vienbalsīgi pieņēmts ar 50 bals, 52 balsīm pār apsveic Berlingeru kungu. The... Tagad pāriesim pie būzeka ziņojuma par pasākumiem iekšējā enerģijas tirgus darbības nodrošināšanai. 42. Sākam ar 42. grozījumu. Par, pret, atturas, nu, noraidīt 43. par, pret, atturas, noraidīt 44 par, pret, atturas, noraidīts 47 par, pret, atturas, noraidīts 46 par, pret, atturas, noraidīts Pieņemts, saka priekšsēdētājs. 48 par, pret, atturas, pieņemts. 49. Pārbaudām 48. Pārbaudām. Against 32 plus. Noraidīts. 49 par. Pret. Atturas noraidīts. 50 par. Pret. Atturas noraidīts. Ceturtais kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts.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 grozījums 70, kurš pār pret atturas norādīts. 71, kurš pār pret at... Labi, es atvainojos. Pirmā daļa. Pieņemts. 71, pirmā daļa. Kurš pār pret atturas skaidri pieņemts. Par otro balsu nav jābalsot, mēs varam pāriet pie 72. 72, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 74 par pret atturas norādīts. Imko 2 par pret atturas norādīts Nu, re, pieņemts 105 par pret atturas. Nav skaidrs. Pārbaudām 105 grozējumu. Sākam balsot. Pēcam balsot. Pieņemts ļoti skaidri. 77. grozījums, pirmā daļa par pret atturas norādīts. Otrā daļa par pret atturas norādīts. Kompromis 5 par pret atturas pieņemts. 85 par pret nu, atturas pieņemts. 186 par pret atturas norādīts. Kompromiss 6 par pret atturas pieņemts. Sep, septītais kompromiss par pret atturas pieņemts. 107. par pret atturas norādīts. 97 par pret atturas norādīts atturas pieņemts. Kompromiss 8 par pret atturas pieņemts. Grozījums 8 par pret atturas norēdīts. 114 par pret atturas norēdīts. 115 par pret atturas pieņemts. 116 par pret atturas pieņemts pieņemts. 120 par pret atturas pieņemts. 142 pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. Grūzījums 422 par pret atturas pieņemts Norādīts grozījums 121 par pret atturas. Norādīts kompromiss 9 par pret. Bet, jā, tas pieņemts. Imko 17 par pret pieņemts. 139 par pret atturas. Norādīts 140 par pret atturas atturas norādīts. Kompromiss 10 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 11 par pret atturas pieņemts. Grozījums 154 par pret atturas norādīts. 158 par, nē, tikai otrā daļa. Tikai otrā daļa 158, pār, kurš pār pret atturas pieņemts. 163 par pret atturas pieņemts. 178 par pret atturas pieņemts. Pārējiem pie 217 tikai par pirmo daļu. Par pret. Nav skaidrs. Kurš par vēlreiz? pret atturas pieņemts. 181 par pret atturas pieņemts. 184 par pret atturas pieņemts. 186 pirmā daļa, kurš par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret, eh, pret atturas norēdīts. 185, pirmā daļa par pret atturas norādīts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Kompromis 12 par pret atturas pieņemts. Tagad ir 197, otrā daļa Un tagad otro daļu. No 197 par pret atturas norādīts. Trešā daļa. Pārbaudīsim otro daļu. 197. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. ar redzamo balsu skaitu. Tagad pārējiem pie trešā par pret atturas pieņemts. Kompromiss 13 par. Mēs gribam pārbaudīt trešo daļu. Labi, tad pārbaudām trešo daļu. 107. grozījumā. Sākam balsot. Tas jau bija elektroniski pārbaudīts. Mēs jau pārbaudījām otro daļu, un tagad mēs pārbaudām arī trešo daļu. Tagad pārbaudām trešo daļu 197. grozījumam. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. 27 pret 25. Kompromiss 13. Par, pret, atturas, pieņemts. 201 par, pret, atturas, pieņemts. Imko 12 par, pret pret atturas pieņemts. Grozījums 27. Tur ir pirmā daļa, paguš par, pret atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret atturas pieņemts. Trešā daļa par, pret atturas. Es domāju, ka tas ir pieņemts, bet mēs pārbaudīsim. Sākam balsot. Pa trešo daļu. no 207. Beidzot balsot. Tas ir noraidīts. 27 pret 24. Tagad pārējām pie 28. Kurš par? Pret. Atturas. Pieģērbts. Komrava 14. Par. Pret. Atturas. Pieģērbts. 5 pēc 3 par. Pret atturas norādīts. 15. kompromiss par pret atturas pieņemts. Grozījums 233. Tikai par pirmo daļu. Kurš par pret atturas norādīts. 231 par pret atturas pieņemts. 232 kurš par pret pret atturas noraidīts. Kompromiss 16. Kurš par pret atturas pieņemts? Kompromiss 16. Par pret atturas pieņemts. 251 par pret atturas. Nu, es nevaru jūs rokas redzēt. Es domāju, ka tas ir pieņemts. Pārbaudīsim. Pirmais, kas par. 12.3 par. Pret. Atturas. Pārbaudām 2.3. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. 254. Kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudām šito. 254 sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir skaļi pieņemts. 255 par pret atturas pieņemts. 257 par pret atturas pieņemts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 pret atturas pieņemts. Tālāk 278, kurš par pret atturas pieņemts. 279 par pret atturas pieņemts. 280 par pret atturas pieņemts. Kompromis 18 par pret atturas pieņemts. 287 par pret atturas pieņemts Pieņemts. 288. Pirmā daļa. Kurš par? Pret. Atturas. Norādīts. Otrā daļa. Par. Pret. Atturas. Arī norādīts. 290 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss 19. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Kompromis 20 par pret atturas pieņemts. Grozījums 300, kurš par pret atturas pieņemts. 301 par pret atturas norādīts. Kompromis 101 par pret atturas pieņemts. Imko 5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 pret atturas pieņemts. Kompromiss 32. 32. Par pret atturas pieņemts. Grozījums 404 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 40, grozījums 45 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 34 par pret atturas pieņemts. 420 par pret atturas pieņemts. Tagad Ru, Rubika kungs jums tagad vārds. Jā, sirsnīgi paldies par kompromisu. 3-4. 209 tur nav pareizi. Uzrakstīja tādēļ mutis grib to grozīt. Uzskata, ka šeit ir liela nozīme elektrības uzkrāšanā. Domāju, ka tas būtu pareizs formulējums. Paldies. Tātad būs kompromisa. Viņa tā vieta. Jā, nu labi, tad mēs varam tad uh, atkal ķerties klāt balsošanai. Kompromisa grozījums uh, 3-4. Par, pret, atturas pieņemts. Tad ir grozījums, tas ir mutiskais grozījums par divi nulli deviņi, divi nulli deviņi. pēdējais eh, teikums kā papildinājums 209. Storage has a large role to play in storing electricity uzskata, ka tam ir liela nozīme elektrības uzkrāšanā. Tā. Against. Pār pret atturas pieņemts. 43.5 par pret atturas norādīts. 46. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa. Jūs gribat pārbaudīt pirmo daļu? Labi, pārbaudām 436, pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Es pieņemts. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Kompromis 35 par pret atturas pieņemts. 444 par pret atturas pieņemts. 446 par pret. Neviens neceļ rokas, kurš ir pār 446. No, they fall. 447, 449, 446 atkrīt. Par 446 ir jābalso. Labi, kurš pār 446 pret atturas pieņemts. Kompromiss 36 par pret atturas pieņemts. Grozījums 457 par pret atturas pieņemts Norādīts. Grozījums 458 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 459 par. Pret. Atturas. Norādīts. 460 par. Pret. Atturas. Norādīts. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Norādīts. 461 par. Pret atturas norādīts. 462 par pret atturas pieņemts. Tagad ir apsvērumi. Grozījums 11. Kurš par pret atturas norādīts? 12 par pret atturas pieņemts. Grozījums 13. Pirmā daļa. Kurš par pret atturas? atturas norādīts. Otrā daļa par pret atturas tas pieņemts. Tagad. Tājums, ja, es gribētu iesniegt mutisko grozījumu un aizsniegt eh, dekarbonizēšanu ar uh, ilgtspējību, konsultējoties ar mūsu referentu. Buzek kungs, jā, es pilnībā atbalstu šādas eh, izmaiņas un mūsu sarakstā tam ir plusiņš mīnus vietā. Tātad eh, ilgtspējība eh, dekarbonizēšana vietā. Ok. Pa 14 grozījumu, jā. Vai visi piekrīt? Mēs varam balsot par šo mutisko grozījumu. Kurš par? Pret? Atturas? Tas pieņemts. Grozījums 15 par pret atturas pieņēmts. Kompromiss 1 par pret atturas pieņēmts. Grozījums 23 par pret atturas pieņemts. Grozījums 22 par pret at, atturas pieņemts. Gro, kompromis 2 par pret atturas pieņemts. Kompromis 3 par pret pret atturas pieņemts. 38 par pret atturas pieņemts. 41 par pret atturas pieņemts. Grozījums 1 par pret atturas pieņemts. Grozījums 2 par pret atturas pieņemts. Grozījums 3 par pret atturas pie, norādīts. Grozījums 4 par pret atturas pieņemts Noraidīts. Grozījums 5 par pret atturas pieņemts. Grozījums 6. Jūs gribat pārbaudīt 5? Mēs varam to darīt. Labi, pārbaudam tagad grozījumu 5. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas pieņemts. Pāriem pie sastā grozījuma. Par pret atturas pieņemts. Blokā pa 7 un 8 grozījumu kopā, kurš par, kurš pret atturas, tas pieņemts. Grozījums 9 par pret atturas pieņemts. Grozījums 10 par pret atturas pieņemts Pieņemts. Tā, tālāk uz galīgais balsojums, elektroniskais balsojums. Sākam balsot. The is it closed? Closed. The vote is closed. Beidzam balsot. 47 par pret divi sirsnieks veicam Buzaka kungu. The next one is a bit com Nākošais ir mazliet sarežģīts, tomēr es ceru, ka mēs tiksim galā ar to, un tas ir Gepels ziņojums par tabaku un saistītiem produktiem. Sāksim ar 483. grozījumu. Pār pret, atturs, noraidīts. 99. par, pret, atturs, pieņemts. A kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. no 110. līdz 14. blokā par pret atturas pieņemts. Pārbaudām. Vērs klāsts. Beidzam balsot. Divdesmit četri pār divdesmit pieci pret noraidīts. E, tālāk simt piecpadsmit par pret atturas. Nav skaidrs. Pārbaudām 115. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts tālāk 117 par pret atturas noraidīts 118 par pret atturas noraidīts 120 par pret atturas pieņemts 124 par pret atturas noraidīts. 119 par pret atturas pieņemts. 125 par pret atturas pieņemts. 126 par pret atturas noraidīts. Viens, divi, seši pārbaudām. 1, 2, 6, 126. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. No 127. blokā līdz 25. par pret atturas noraidīts atkal blokā no 128 līdz 139 par pret atturas pieņemts. Vēl viens bloks no 140 līdz 147 par pret atturas pieņemts. 140, 151 nesaka priekšsēdētājs.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 216 grozījums par, pret saturas pieņemts. 217 par, pret saturas pieņemts. C kompromiss par, pret saturas pieņemts. Blokā no 225 līdz 227 par, pret atturas pieņemts. D kompromiss par pret atturas pieņem. Then we have a block from blocks no 250. līdz 52. par pret atturas pieņemts. Devītais grozījums. no 9. līdz 262. blokā par pret atturas pieņemts. Divisimti sešdesmit ceturtais par pret reglamenta jautājums. Ieslēdziet mikrofonu, lūdzu. 263. Tautas partija to grib atsaukt. We only have 264. Because... Ir tikai 264, jo 263 ir atsaukts. 264. Balsojam. Divi, seši, četri. Par. Pret. Noraidīts. 266. Mēs tikko pieņ... nobalsojam 264. Jūs gribat, lai mēs to pārbaudām. 264 pārbaudām. Okay, the vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 266 par. Atkrīt. No, it doesn't. It's only if, if 264 is adopted. Nē, tas atkrīt, ja 264 ir pieņemts. We adopted this block. We, we adopted this block from the amendment 9. Mēs pieņēmām bloku sākot ar 9. grozījumu līdz 262. Tāpēc visi līdz 263, 265 atkrīt. 266. 266. So we move to 266. 266 tagad. Par. Pret. Pārbaudīsim. Vote is open. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pār 27 pret 22 pieņemts. Tālāk bloks no 267 līdz 269 par pret atturas pieņemts. E kompromiss par pret atturas pieņemts. Trīsimt seši par pret atturas pieņemts. 307 par pret atturas pieņemts. 308 par pret atturas pie, noraidīts. Bloks tālāk no 309 līdz 13 par pret atturas pieņemts. F kompromiss par pret atturas pieņemts. Kurš grib pārbaudīt kompromisu numuru F? jo nebija skaidrs balsojums kompromiss numur F pārbaudām. Nevaras klausīts. Beidzam balsot. Pieņemts. 35 balsis par 12 pret un tālāk kompromiss numur G. Ba pret atturas pieņemts. 363. grozījums par pretsaturas pieņems. 364 par pretsaturas pieņems. Un balsojam tālāk blokā no 365 līdz 8 par pretsaturas pieņems. 169. par pretsaturas pieņems. Blokā par 370 līdz 372 par pret atturas noraidīts. 373. par pret atturas noraidīts. 374. par pret atturas noraidīts. 375 un 376 kopā par pret atturas pieņemts. H kompromiss par pret atturas pieņemts. 381. par pret atturas norēdīts. Tagad blokā no 380. līdz 65. par pret atturas norēdīts. 384 līdz 391 blokā par pret atturas norēdīts. Pieņemts. Atvainojos. Pārbaudīsim balsojumu par visu šo bloku no 384. līdz 391. Beidzam balsot. Noraidīts. 25 pret 22.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 Jāpārbauda elektroniski 395. The vote is open. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 27 pret 20. 397. pār pret atturas pieņemts. 399. pār pret, atturas, pieņemts. 400. par, pret, atturas, pieņemts. 401. par, pret, atturas, noraidīts. 402 par, pret, atturas, noraidīts. 403 par, pret, atturas, pieņemts.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 468 par, pret, atturas pieņemts. 20. par, pret, atturas pieņemts. 469. par, pret, atturas pieņemts. Nē, ne, nebija pieņemts, tas bija noraidīts. 469. bija noraidīts. 470. par, pret, atturas pieņemts pieņemts. 471. par, pret, atturas, norādīts. Tad 474. par, pret, atturas, norādīts. Tagad blokā no 475. līdz 478. par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudīsim 475. un 476. pārbaudām sākam balsot. Dabērus klāt. Beidzam balsot. Pieņemts. 24 pret 22. Tagad 477. Eh, līdz 479. grozījums. Tie ir identiski par, pret, atturas, pieņemts. 481. par, pret, atturas, noraidīts. 482. par, pret. Nav īsti skaidrs. Vai mēs varētu pārbaudīt 482. The vote is closed. Beidzam balsot. It's adopted. Pieņemts. 25 pret 23. Divi atturējušies. Tagad apsvērumi. 21. grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. 22. par. Pret. Pieņemts. 23. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 24. par. Pret atturas pieņemts. 26. par pret atturas pieņemts. J kompromiss par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. 40. par pret atturas pieņemts Pieņemts. 43. par. Pret. Atturas pieņemts. 44. par. Pret. Atturas pieņemts. 45. par. Pret. Atturas pieņemts. 46. par. Pret. Atturas pieņemts. 47. par. Pret. Atturas noraidīts. Kā kompromiss? par pret atturas pieņemts. 62. grozījums par pret atturas noraidīts. 63. par pret atturas noraidīts. Jūs gribat pārbaudīt 63. Sākam balsot. just saying? Was it carried or? Closed. No, it said adopted, yeah. Yeah, the vote is closed or? Beidzam balsot. Tas skaidri pieņemts. 40 pret 6. Tagad 66. grozījums ir nākamais. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 67 par pret, atturas, pieņemts. 68 par, pret, atturas, pieņemts. L kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Trešais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. M kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 83. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 84. par, pret, atturas pieņemts. 86. par, pret, atturas noraidīts. 87. par, pret, atturas noraidīts. 88. par, pret, atturas noraidīts. 91. par, pret atturas pieņemts. 93. par pret atturas noraidīts. 94. Nē, 95. tomēr. 95. par pret atturas noraidīts. 98. par pret atturas, pieņemts. 97. par, pret, atturas, noraidīts. Tagad galīgais balsojums. Elektroniski sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. It's approved by 37 votes. 37 pār, 10 pret, 3 atturējušies. Apsveicu Gabels kungu. The next voting is... Nākamais uh, balsojums ir par mandātu trialogam. Būtikoferkungs ir referents. Okay, Labi. Pirmais eh, ir otrais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais par, pret, atturas, pieņemts. Trešais par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais par, pret, atturas, pieņemts. 5 par, pret, atturas pieņemts. 6 par, pret, atturas pieņemts. 7 par, pret, atturas pieņemts. 8 par, pret, atturas pieņemts. 9 par, pret, atturas pieņemts. 11 par, pret, atturas pieņemts. 12. par, pret, atturas, pieņemts. 10. par, pret, atturas, pieņemts. 1. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 18. par, pret, nu, tas galīgi nebija skaidrs, kurš par, nu, visi ir par, nu, jauki. Visi ir par Hercogas kundzes grozījumu. Tas ir pieņemts. 19. Par. Pret. Atturas. Arī pieņemts. Tagad galīgais balsojums. Elektroniskais balsojums. Sākam balsot. This is our question, Rubik. Only one vote electronic closed. The vote is closed. Beidzam balsot. 36 par, 1 pret, 7 atturējušies. Apsveicu Butikoferu kungu. Un tagad mums ir viens galīgais balsojums, tur ir tikai vienu reizi jābalso. Un šis ir Rubikunga ziņojums par rīcības plānu uzņēmējdarbības jomā 20. gadam. Un šeit ir viens balsojums. Sākam balsot! You want the floor, Mr. Rubik? For the floor. Okay. Jūs gribētu izteikties, Rubikungs? The vote is closed. Beidzam balsot. ar vairākumu pieņemts 37 ir par, viens ir pret, apsveicam Rūbiša kungu. Tādējādi mēs esam pabeiguši mūsu balsojumu. Gribu pateikties jums visiem par atbalstu. Es pirmo reizi balsošanu vadīju. Paldies visiem, kuri palīdzēja only point which is left is feedback. Mr. Kreutzmann is here, Mrs. Valian yeah. is not here. Maybe we start with Mr. Kreutzmann. What we have left ir uh, palicis darba kārtības punkts atgriezieniskā saitē ar pašlaik uh, notiekošiem e, trialogiem. Sāksim ar Kreutzmann kungu. O kosme projektu, jo Valjāna kungs nav klāt. Kreutzmann kungs, lūdzu, paldies priekšsēdētāji, labas ziņas man ir. E, domāju, ka vienos pēcpusdienā mums notiek galīgā sanāksme, mēs runājam par kosme un. And congratulations. Could, could, if, you, if you want to have a bilateral. Ja jūs gribat divpusēji sazināties, varbūt tomēr priekšsēdētājs saka, to var darīt ārpus zāles. We who wants to listen to our... Tie, kuri vēlas uzklausīt referentu, lai var dzirdēt, ko viņš īsti saka. Oh. Jürgen, wir, yeah. wir geben dir ein, eine Minute. Jā, ok. Da. Dosim to vienu minūti. Labi, tas būs labāk. We leave and then you can talk. <laughs> going to speak. Okay, so, I can make, I can make, Bitte, it, sh ja. I can make it short. We uh, ļoti īsi. Mums bija viens delģētais akts, mums ir viens labs risinājums, un mums runājot par budžetu, būs risinājums un šķiet, ka vienos ēnu referentu sanāksmē mēs varam nonākt līdz galīgajam risinājumam trilogā starp padomi, parlamentu un komisiju. Un cerams, ka pulksten vienos tad mēs zināsim vairāk. Paldies! Okay, thank you. Paldies, Kreutzmann kungs! Vai kāds grib izteikties? Neviens šķiet negrib. Valjankungs ir sarunās, Valjans kundze atvainojos, nebūs klāt, tāpēc ir tikai viens vēstījums atlicis, kas ir nākošā sanāksme, kas notiek 8. jūlijā no pulksten 3 un 9. jūlijā no 9.30 9 līdz 12.30. Citi jautājumi vēl. Vai jūs gribējāt izteikties? Mums ir vēl laiks sanāksmēji. Nav neviens nevēlas izteikties tādā gadījumā šai dienai. Viss un jauku jums ceturtdienu mājup ceļu nedēļas nogali. Paldies!